un tagad eh, sāksim mūsu šā rīta plenārsēdi. Es eh, vēlētos sākt ar to, ka es sveiktu Igoru Kormanu šeit, kurš ir Moldovas parlamenta spīkeris. Es vēlētos sveikt šeit arī Moldovas parlamenta delegāciju, Moldovas republikas delegāciju. Šis delegācijas pārstāvis sēž galerijā un noklausīsies debatas par Moldovu. Uh, par asociācijas nolīgumu noslēgšanu ar Moldovu. Un ir cerams, ka mēs noslēgsim arī asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku. Vēl bez tam delegācija piedalīsies arī vairākās citās šodien parlamentā paredzētās sēdēs, un jebkurā gadījumā es novēlu Moldovas Republikas delegācijai patīkamu uzturēšanos Briselē. Tātad